ilgs līdz diviem, un pēc tam turpināsies no trījiem līdz vienpadsmitiem vakarā. Programma ir pieejama, tā ir publicēta un atrodama arī tīmekļa vietnē Eiropas parlamentā. Uh, šī